Welcome to this meeting. It's a long. Sveicam šajā sanāksmē, tā būs gara. Tā būs samērā gara, un eh, iespējams mums būs pat jāietur neliela pauze pēc pāris stundām. Sāksim ar darba kārtības pieņemšanu, vai mēs varam to pieņemt bez grozījumiem. Tā tas ir, paldies, darba kārtība pieņemta. Otrais punkts. Tulkošana pieejama ir visas valodas, izņemot maltiešu, horvātu un gēlu. Ziņoju, ka iespējams mūsu balsošanas e, laikā e, mūs apmeklēs desmit apmeklētāju grupa no Bondī jauniešu nodarbinātības misijas pēc e, deputāta Lejarīku uzaicinājumu. Nē, es tagad saprotu, ka tas notiks pēcpusdienas sesijā viņi nebūs klāt balsošanas laikā, tas ir labi gan priekš viņiem, gan priekš mums. Vai mēs varam apstiprināt 7. un 28. māja protokolus? Iebildumi ir, nav protokola apstiprināti. Un tagad sākam balsošanu. Mums būs gara balsošanas sesija un nepieciešamības gadījumā mēs varam arī izsludināt nelielu pārtraukumu balsošanas sesijas laikā. Sāksim ar atzinumu projektu attiecībā uz šķēršļiem iekšējā tirgus pilnai ieviešanai. Kompromisā par pret saturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas noraidīts. I kompromiss par pret atturas pieņemts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. Un tagad atzinuma projekts kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 41 balss par. We'll to, um... Nākošais. Uh, okay. Un tagad nākošais ziņojuma projekts priekšlikumam regulai par Eiropas tīklu pakalpojumu dienestiem. Grozījums 163. Par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 Regija 22 par, pret, atturas noraidīts. M kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 181 par, pret, atturas pieņemts. 185 par, pret, atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 195. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 195. Sākam balsot. And the vote is. Beidzam balsot. Pieņemts 26 balsis par. 196. par pret atturas noraidīts. 198. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 198. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts ar vienu balsi. O kompromiss par pret apturas pieņemts. Regī 25 par pret atturas pieņemts. Regi 26. Padaļām pirmā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. P kompromiss par pret atturas pieņemts. PB kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss AI par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 223 par. Un 224. 23, 24 par. Pret. Atturas noraidīts. PA kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums 232 par. Pret atturas noraidīts. Pārbaudām 232. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Grozījums 233 par pret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 240. pār pret saturas pieņemts. Kompromiss Q par pret atturas pieņemts. 246. ar mutisku groziņumu, ko iesniedz Šons Saimons. Lielāka konsekvence starp Eiropas Savienības politikām uh, bezdarba problēmu risināšanā, it īpaši attiecībā uz jauniešu bezdarbu par pretaturas pieņēmts. Regī 31 par pretaturas pieņēmts. Pārbaudām Regi 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 247. par, pret, atturas, pieņemts. 248. ar mutisku grozījumu, nomainot vārdu avoid ar overcome, par, pret, atturas, noraidīts. 249. par, pret saturas noraidīts, 250. par pret atturas noraidīts, tālāk sastais grozījums, kurš ir atsaukts, Yes, in order to replace mm. the hmm. text uh, with the uh, Amendment 6 is uh, withdrawn. Sestais grozījums ir atcelts. Tā vietā. An oral amendment by Mr. Becker. Mutiskais grozījums, ko iesniedzis Bekers. Nolasu. Bekerkungs vai piekrītat? apsvērums 12. Tā darba tirgu politika ir darba dalībvalsts kompetence, ko koordinē un atbalsta Eiropas Savienība saskaņā ar attiecīgajiem TF, eh, saskaņā ar attiecīgiem līguma nosacījumiem. Mobilitātes atbalsta pasākumiem jānotiek saskaņā ar Eiropas eh, līguma principiem, it īpaši attiecībā uz uh, Uh, vienlīdzīgu izturēšanos. Bekerkungs, vai jūs piekrītat? Piekrītu, ļoti labi nolasījāt. Paldies. Liekam uz balsojumu mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Regi 32 par pret atturas noraidīts. 252. par pret atturas noraidīts. 254. par pret atturas eh, noraidīts. Pieņemts atvainojiet, pārbaudām 254. Sākam balsot. Pie, beidzam balsot. Pieņemts ar trim, trīs balsu pārsvaru 255. Eh, par pretaturas noraidīts. Pārbaudām 255. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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

noraidīts. Regī pārbaudām 268. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Regi 36 par, pret atturas pieņemts. Kompromiss par, pret atturas pieņemts. 273. par pret atturas pieņemts. Tālāk 274. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 275. lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 41 par. Te kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk. 288 par. Pret. Atturas norēdīts. Pārbaudīsim 288. grozījumu lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 289. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 290. par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudām, pārbaudām 290. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 291. par pret atturs noraidīts. 292. par pret atturs pieņemts. Kompromiss U par pret atturas pieņemts. Tālāk 15. lapa, 15. lapa nākamais. 329. grozījums par pret atturas pieņemts. Reiki 46 par pret atturas noraidīts. V kompromiss par pret atturas pieņemts. V e, kompromiss par pret pieņemts. V kompromiss, Y kompromiss par Tas ir 17. lapa lūdzu. Y17 telpa. Vai kādas problēmas mums ir? Tātad par, pret, atturas pieņemts. E, WA par. Tātad VA par, pret, atturas pieņemts. 353. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss W par pret atturas pieņemts. Tagad 19. lāpā 370. grozījums atradāt par pret atturas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 398. kopā ar kompromisu Z. Tātad 398 kopā ar kompromisu Z par pret atturs pieņemts. 22. lapa kompromiss AA par pret atturas pieņemts. Tagad eh, mutiskais grozījums 9. pantam 22. lapas apakšā par pret atturas pieņemts. 14, 414 par pret atturas pieņem, noraidīts. 415 par pret atturas pieņemts Jāpārbauda 415. lūdzu pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25 pār 22 pret. 20, 416, 417, 418 vienā balsojumā par pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām e, šos četrus grozījumus lūdzu pārbaudām, visus kopā pārbaudām, tātad sākam balsot un tad beidzam balsot pieņemts. 33 par. 422 par pret atturas pieņemts.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 atturas noraidīts. Pārbaudām 22. kopā ar 430. lūdzu. Sākam balsot. Tagad beidzam balsot. Pieņemts 27 par 403 pirmais par pret atturas noraidīts. 23 un 432 kopā. Kopā ar 433 pār pret atturas. Nu labi, jāpārbauda. Beidzam balsot. Pieņemts. AB kompromiss par pret atturas pieņemts. 442 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 442. Beidzam balsot. Pieņemts 31 par pret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 pret atturas noraidīts. Kompromiss eh, AE, A un E par pret atturas pieņemts. 27. lāpa 479. grozījums par pret atturas norādīts. Labi, pārbaudām 479. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar divu balsu pārsvaru. 480. par. Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudām 480. Tagad beidzam balsot. Arī pieņemts. 33 par. Kompromiss AF. Nē. Kompromiss AF par. Pret. Atturas pieņemts. 475 par. Pret. Atturas noraidīts pārbaudām 485. Beidzam balsot. Noraidīts. Tā, tagad 58 eh, par pret atturs noraidīts. 487 par pret apturas pieņemts 489 par pret apturas pieņemts. Tad mutiskais grozījums 15.4. Ko ir ziņotājs iesniedzis? Tātad ORS dalība valstis un partneri Uh, un tā tālāk. Pārējais tiek svītrots otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 490 par, pret, noraidīts. 492 par, pret, atturas, noraidīts. Regi 59 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss AG par pret atturas pieņemts. 497. par pret atturas noraidīts. Kompromiss AQ par pret atturas pieņemts. 30. lapa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 noraidīts. 523 par, pret, atturs, noraidīts. 525 par, pret, atturs, noraidīts. Labi, pārbaudam 525. Beidzam balsot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 pret atturas noraidīts. Pārbaudām 544. lūdzu. Sākam balsot. Tātad 544. beidzam balsot. Pieņemts. 545 par pret atturs noraidīts.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

par pret atturs pieņemts. Pēc tam nākamajā lapā 33. par pret atturs noraidīts. 562 par pret atturas noraidīts. Pēc tam 563 par pret atturas noraidīts. 564. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 564. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 29 par 565 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām arī 565 lūdzu. Ja. Tā, beidzam balsot. Un pieņemts, jā, pieņemts. Kompromiss kā par pret atturas pieņemts. 567. par pret atturas noraidīts. 568. par pret jāpārbauda. Jāpārbauda 568. Sākam balsot, beidzam balsot noraidīts. 569 par, pret, atturas pieņemts. 573 par, pret, atturas noraidīts. 574 par, pret atturas noraidīts. Pārbaudām 574. lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 575 par pret atturas norādīts.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 atturas noraidīts. 580 par pret atturas pieņemts. 581 par pret in yeah. the voting list. <laughs> Can we vote again? Yes, uh, those in favor. Lūdzu vēlreiz. Par 581. kas par pret? Atturas? Pieņemts. AL kompromiss kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Grozījums uh, 40, 35. kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Grozījums 586, kas par, pret, atturas pieņemts. 587. par, pret, atturas noraidīts. 588. par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss AR, kas par, pret, atturas, pieņemts. Nākamā lapuse, 36. Kompromiss AM, kas par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 39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 631 par pret atturas noraidīts. 631. pārbaudīsim, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Regi 68, kas par? pret, atturas, pieņemts. 632 par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums 634, kas par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 634. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simt trīsdesmit piektais par, pret, atturas, noraidīts. 636. Pārbaudīsim 635. Sākam balsot. Balsojam, beidzam balsot, noraidīts. 636. 636. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudīsim 636. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 637. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 637. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 638. kas par? pret, atturas pieņemts. Regija 69, kas par, pret, atturas pieņemts. Grozījums. Sešsimt četrdesmit, kas par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 640. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 641. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss AN. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 648. kas par, pret, atturas, noraidīts. 648. pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts.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 atturas noraidīts. Pārbaudīsim 650. Balsojam, beidzam balsot. Pieņemts. 651. kas par? Pret. Atturas pieņemts. Noraidīts, saka priekšsēdētāji.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 atturas pieņemts. 656. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 656. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 657. par pret pret, atturas, pieņemts. Regi 71 par, pret, atturas, pieņemts. Regi 72 par, pret, atturas, pieņemts. 658 par, ne, tas atkrīt. Nākamais 659. un 660. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 661 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 661. Eh, balsojam un beidzam balsot. Noraidīts. 662 par pret atturas noraidīts. Regi 73 par pret atturas noraidīts. Grozījums 41, kas par pret atturas pieņemts. 663 par, pret, atturas pieņemts. 664 par, pret, atturas pieņemts. 665 par, pret, atturas noraidīts. 666 mutisks grozījums, ko iesniedzis referents Eures Members and Partners. Kas par? Pret atturas pieņemts. 667. Mutisks grozījums, ko iesniedzis referents ar tekstu Each National Coordination Office shall draw up an annual work program taking into account Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Regī 74 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Nākamais pārējām uz 75, regi 75, kas par pret atturas pieņemts. 673 par pret atturas noraidīts, 675, kas par pret atturas noraidīts, 676, kas par pret atturas noraidīts, 43. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 677. kas par pret atturas noraidīts. 678. pārbaudīsim 677. Beidzam balsot. Noraidīts. 678. par pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 678. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balss pārsvaru. 680. par pret atturas noraidīts. 681 par pret, atturas, noraidīts. 182. par, pret, atturas, noraidīts. 683. par, pret, atturas, noraidīts. 684. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss AO, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums 689, 690 un 691. Lenārta kungs, atvainojos, bet es Es vēlējos, lai tiktu izņemts šis ārā attiecībā uz deleģētiem aktiem, bet uh, tā kā šī komiteja lēma citādi, tad jādara savādāk. Paldies! Balsosim par 689, 691 kopā, kas par pret atturas noraidīts. 692 kas par pret, pret, atturas, noraidīts. 690, 690, Seši deviņdesmit devītais, kas par pret, atturas, noraidīts. Regija 76 par, pret, attiecas, noraidīts. A kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais, nākamā lapusē, 51. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Nākamais regi divi, kas par, pret, atturas noraidīts. 52. kas par, pret, atturas pieņemts. 53. par, pret, atturas noraidīts. 54. par, pret, atturas pieņemts. Regi 3 par, pret, atturas pieņemts. 55. par pret atturas noraidīts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. 59. grozījums par pret atturas noraidīts. 60. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss C. Kas par pret atturas pieņemts. 64. grozījums par pret atturas pieņemts. 65. par pret atturas noraidīts. 66. par pret atturas pieņemts. 67. par pret atturas pieņemts. 68. par pret atturas noraidīts. 60. Kāds vēlas, pār, lai mēs pārbaudām 68. Lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. 69. par pret atturas noraidīts. Regi 6, kas par pret atturas noraidīts. 70. grozījums par pret atturas pieņemts. 71. par pret atturas noraidīts. 72. par pret atturas noraidīts. Kompromisi D par pret atturas pieņemts. Regī nākamais E kas par, pret, atturas pieņemts. Regi 9, kas par, kas pret, atturas noraidīts. 82. kopā ar 83. un 84. kas par, pret, atturas noraidīts.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 92. par pret atturas noraidīts. Regī 11. kas par pret atturas noraidīts. 93. grozījums par pret atturas pieņemts. 94. par pret atturas noraidīts pieņemts. 96. par pret atturas noraidīts. Kompromis FA, kas par pret atturas pieņemts. 99. par pret atturas noraidīts. Simtais grozījums par pret pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim simto grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 103. par pret atturas noraidīts. 105. par pret atturas noraidīts. 106. par divas daļas. Pirm, kas par? Par pirmo daļu. Kas par? Pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 106. pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. 106. otrā daļa par pret atturas noraidīts. 107. par pret pret atturas pieņemts, 108. par pret atturas pieņemts, 109. par pret atturas noraidīts, pārbaudīsim 109. and it's rejected. Noraidīts. 110. par pret atturas pieņemts. 111. par pret atturas pieņemts. 112. par pret atturas noraidīts.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 atturas pieņemts. Grozījums 119 par pret atturas noraidīts 100. Simt divdesmitais, kas par pret atturas pieņemts. 121. par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 atturas noraidīts, 125. par pret atturas pieņemts, 126. par pret atturas pieņemts, Regī 14 par, nē, tas atkrīt. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. 49. lapuse 134. grozījums, kas par pret atturas noraidīts, 135. par pret atturas pieņemts, 136. par pret atturas pieņemts, 130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 atturas pieņemts 156. kopā ar 158. par pret atturas noraidīts 157. 59. par pret atturas pieņemts 160. kas par pret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 Noraidīts. Tagad balsojums par ziņojuma projektu ar grozījumiem. Okay. Beidzam balsot. Pieņemts 44 balsis un 5 pret. Paldies Bekera kungam. Sorry, we have to make all. Mums jābalso arī par likumdošanas rezolūciju. Tas tā ir vienmēr. Lūdzu, sākam balsot. Tas ir rezolūcijas projekts likumdošanā. Lūdzu, balsojam. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts 44 balsis par. Mm. Mm. Okay. Uh, the result of the roll call vote. Balsojuma rezultāts tiks iekļauts galīgās ziņojuma redakcijā, ja to vēlēsies viena trešdaļa no nobalsojušiem deputātiem. Tāpēc lūdzu jūs uh, ziņot, vai jūs vēlaties lai ziņojumā būtu iekļauts balsojuma rezultāts. Jā, tātad vairum, vairākums ir par to. Vēlreiz paldies Bekera kungam. Mēs turpinām balsot. Um, I'll put the, the Yes, I ask Mr. Becker uh, if you seek a uh, Becker kungs, ja jūs uh, vēlaties mandātu, tad ziņojums ir komitejā pieņemts.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 28 votes are needed and you have all voted now. 28 balsis bija vajadzīgs, visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 42 balsis ir par. Un esam pabeiguši šo balsojumu. On... Nākošais balsojums. Ziņu projekts par konkrētu spēju Eiropas Savienības darba tirgu ar atbilstošām iemaņām un darbiespējām. Lai... Uh, session, uh... Vēl viena, vēl viens garš balsojums. Favor, the... B par pret atturas pieņemts. 31. 33. grozījums. Papildinājumā B kompromisam par. Against abstentions rejected. Pret atturas noraidīts. Pārbaudām. Sākam balsot. Turpinām balsot. Beidzam balsot.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 noraidīts. 35. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām 35. Turpinām balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. par, pret, atturs noraidīts. Trīsdesmit septītais, tas ir papildinājums B kompromisam. Otrā daļa. Par, pret, atturas noraidīts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. Pārbaudām C kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 noraidīts. Sešdesmit devītais. Pārbaudām. Turpinām balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 71. par pret atturas noraidīts. 71. pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 balsis par. D kompromiss par. Pret saturs. Pieņemts.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 pārbaudām 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 67. par pret atturas pieņemts. 68. par pret atturas pieņemts. 70. par pret atturas pieņemts. AG kompromiss par pret atturas pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. 5 piebildē F kompromisam aicina dalībvalstis ar atbild, aprūpas atbildībām par pret saturas pieņemts pārbaudām. Turpinām balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 89. par pret saturas noraidīts. L kompromiss par pret saturas pieņemts. 91. 2. 3. grozījumi par pret atturas pieņemts. 95. grozījums. Atkrīt 97. par pret atturas noraidīts. 98. mutisks grozījums no Aldē par pret atturas pieņemt.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 atturas noraidīts. 102. par pret atturas noraidīts. I kompromiss. Par pret atturas pieņemts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. 111. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 111. Simtu divpadsmitais par pret atturas pieņemts. 113. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 113. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kults 5. Par. Pret atturas pieņemts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 144. var pret saturas pieņemts. 145. par pret saturas pieņemts. 146. par pret saturas pieņemts. M kompromiss par pret saturas pieņemts. kult astoņi par pret saturas. Pieņemts kult 17 par pret atturas. Pieņemts 155 par pret atturas noraidīts. N kompromiss par pret atturas pieņemts. 164. grozījums pār pretaturas pieņemts. 165. par pret atturas noraidīts. 166. par pret atturas pieņemts. Kult 25 par pret atturas pieņemts. 167. pār pret atturas pieņemts. Kompromiss O pār pret atturas pieņemts. 171. pār pret atturas pieņemts. 172. pār pret atturas pieņemts. 173. pār pirmā daļa par pret atturas pieņemts. 173. otrā daļa par pret atturas noraidīts. Kompromiss P par pret atturas pieņemts. 182. par pret atturas pieņemts. 100 183. grozījums. Simt astoņdesmit trešais par pretaturas pieņemts. Kompromiss Q par pretaturas pieņemts. 190. grozījums par pretaturas pieņemts. 191. E, par pretsaturas noraidīts. 191. pieņemts. 192. Padaļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Pārbaudām Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. 193. par atvainojiet, tas atkrīt. Kult 18 par pret atturas pieņemts.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 pieņemts. Kompromisu par, pret, atturas pieņemts. Kult 11 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss R par, pret, atturas pieņemts. Kult 14 par, pret, atturas pieņemts kult 15 pa, ar mutisku grozījumu no ALDE grupas par pret atturas pieņemts. Kult 16 pieņemts. V kompromiss par pret atturas pieņemts. kompromiss dubultvē par pretaturas pieņemts. 222. grozījums par pretaturas pieņemts. 228. pārbaudām. And the vote is closed and it's carried. Uh, amendment 220. Balsot pieņemts. Uh, 6. par pret atturas pieņemts. Gribat pārbaudīt 229. Beidzam balsot. Noraidīts no 230 par pret atturas noraidīts.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

239. par pret atturas pieņemts. X kompromiss par pret atturas pieņemts. Divsimt četrdesmit trešais papildinājums par pret atturās noraidīts. 246. par pret atturās noraidīts. 247. par pret atturās noraidīts. Kompromiss Y par pret atturās pieņemts. 249. grozījums par pret atturās noraidīts. 250. par pret atturās noraidīts. 251. par pret atturās noraidīts. 252. par pret pret atturās pieņemts. Kompromiss Z e, par pret atturās pieņemts. Kults 19 par pret atturās pieņemts. Kalt 29 par pret nu, pieņemts. Kalt 30 par pret pieņemts. 258. par pret atturās noraidīts. 259. un 260. par pret atturās noraidīts pārbaudām 259 un 260 kopā. Beidzam balsot un ir noraidīts. AA kompromiss par pret atturās noraidīts. Nē. Pārbaudīsim, pārbaudīsim. Bija, tā, tas bija grūti saskaitīt visas rokas. Beidzam balsot. Tad mums ir jābalso atsevišķi par katru no viņiem atsevišķi. Tātad 261. par pret atturās pieņemts. Pārbaudām. Tā 261. joprojām balsojam un tad beidzam balsot. Pieņemts. tā, e, at 262. atkrīt, 63. E, atkrīt, 64. E, 264. par, pret, atturās pieņemts. 265 par, pret, atturās pieņemts. 200 166 par. Nē, atkrīt. Tāpat kā 267. Nē, 267. par to ir jābalso par. Pret. Atturās pieņemts. Kompromiss AB par. Pret. Atturās pieņemts. 270. par pret atturās pieņemts. Kult 7 par pret atturās pieņemts. Kult 28 par pret atturās pieņemts. Kompromisā C par pret atturās Pārbaudīsim. PC kompromisu lūdzu pārbaudām, balsojam. Joprojām varam balsot. Tagad beidzam balsot. Un atkal. Un tad mums atkal ir jānobalso atsevišķi 271 par pret atturās noraidīts. 272. pār pret atturās noraidīts. 273 pār pret atturās pieņemts. 200. Vai jūs gribat pārbaudīt 273? Nu, labi, jāpārbauda 273. Tā tad lūdzu sākam balsot. Un 273. tagad beidzam balsot pieņemts. 274 par pret atturas pieņemts. 275 par pret atturās pieņemts.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

pret atturās pieņemts. 297. pār pret, pret, pret atturās noraidīts. Kultu 20. Nē. E. Tātad 298. par pret atturās noraidīts. 299. par pret atturās pieņemts. 300. par pret atturās noraidīts. 301. par pret atturās noraidīts. 302. par pret atturās pieņemts. 303 par pret atturās nor pieņemts. 304 par pret atturās pieņemts. 305 par pret atturās pieņemts. 306 par pret atturās noraidīts. Kult 24 par pret atturās pieņemts, kaut 26 par atturās pieņemts, 307 par pret atturās pieņemts. Kompromiss AF. Ā, lūgums pārbaudīt 307. Labi, pārbaudām 307. Tagad beidzam balsot. Pieņemts. 33 par. Kompromiss AF par pret atturās pieņemts. Kompromiss AH par pret atturās pieņemts. Pārbaudām AH kompromisu lūdzu. Sākam balsot. Balsojam un beidzam balsot. Pieņemts. 28 par. Tas nozīmē, ka mums ir 317 par pret atturās noraidīts, kultūra 31 par pret atturās noraidīts, 318 par pret atturās pieņemts. Kompromiss AI par pret atturās pieņemts. Tas nozīmē, ka mums ir kompromiss AP par pret atturās pieņemts. 329. grozījums par pret pieņemts 330. par pret atturās pieņemts 331. par pret atturās pieņemts. Kompromiss AJ mutiskais grozījums, ko iesniegusi SND. Tā, mēs balsojam par gro, mutisko grozījumu, ja kompromisā par, pret, atturās pieņemts. Tagad mēs 339. par, pret, atturās pieņemts. 340. par, pret, atturās pieņemts. 341 par pret atturās pieņemts. 342 par pret atturās pieņemts. Kompromiss AK par pret pieņemts. 347 grozījums par pret atturās pieņemts. 348. par pret atturās pieņemts. AL kompromiss par pret atturās pieņemts. AM kompromiss par pret atturās pieņemts. Trīssimt piecdesmit astotais grozījums par pret atturās noraidīts kompromisā N par pret atturās. Es domāju, ka pieņemts. Kultūra 21. Nē, e, tagad kompromiss ir AO par pret atturās pieņemts. Grozījums 1 par pret atturās pieņ, noraidīts. Otrais par pret pret atturās pieņemts. Trešais par pret atturās noraidīts. Piektais par par pret atturās pieņemts. Sastais par pret atturās pieņemts. Septītais par pret atturās pieņemts. Astotais par pret atturās pieņemts. Devītais par pret atturās pieņemts. Des, desmitais par pret atturās noraidīts. 11. par pret atturās pieņemts. Kompromiss A par pret atturās pieņemts. 13. par pret atturās noraidīts. 14. par pret atturās noraidīts. 15. par pret atturās noraidīts. 16. par pret atturās. Pārbaudīsim lūdzu 16. Beidzam balsot noraidīts. 40. 17. par pret atturās noraidīts. 18. par pret atturās pieņemts. 19. par pret atturās nē, tas atkritas atvainojos. Tagad mums ir 21. par ko jābalso par, pret, atturās pieņemts. 22. par, pret, atturās pieņemts. 23. par, pret, atturās noraidīts. 25. par, pret, atturās pieņemts. 26. par pret atturās noraidīts 27. par pret atturās pieņemts 28. par pret atturās pieņemts 29. par pret atturās noraidīts. Un tagad nu, do, eh, noslēgcošais balsojums, par, te, personālais balsojums par likumdošanas priekšlikumu. Mm. Mm. And the vote is now closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Shall I say this? The result of the roll call. Personālā balsojuma rezultātu ir jāiekļauj noslēguma ziņojumā, ja to pieprasa viena trešdaļa no deputātiem. Balsojuma rezultātu vai jūs gribat iekļaut, vai viena trešdaļa ir nobalsojusi? Tā tad viena trešdaļā no locekļiem grib, lai tas tiktu iekļauts. Un vai tas ir viss, kas man bija jāpaprasa? <laughs> Jā. But I can't guarantee we finish the voting session. You know? No. Are you, uh, do you have any... Vai jums ir spēka turpināt, ja gribat pauzi? Piecas minūtes pārtraukums.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 Okay, friend. Labi, mīļie draugi, tagad eh, ķersimies pie lietas un mēģināsim nonākt līdz laimīgām beigām. Tagad mēs esam jau pie eh, Kosas kunga priekšlikuma par kohēzijas politiku. Kompromisā par, pret, atturās pieņēmts. 15. otrā daļa par pret atturās pieņemts. Pārbaudām otro daļu. 15. grozījuma otro daļu pārbaudām lūdzu. Sākam balsot un tagad beidzam balsot un pieņemts. B par pret atturās pieņemts. Kompromiss C par pret atturās pieņemts. E kompromiss par pret atturās pieņemts. E, e kompromisam 13. grozījuma otrā daļa par pret atturās noraidīts. Pārbaudīsim 13. grozījumu otro daļu lūdzu. Balsojam, balsojam. Bet ne tik ilgi. Labi. Pieņemts 29 par. F kompromiss par pret atturās pieņemts. 33. grozījums. Tad ir pirmā daļa. Alda pieprasa iedalīto balsojumu par, pret, atturās, pieņemts. Tagad mums ir 14. grozījums par pret atturās noraidīts. 16. dalītais balsojums, pirmā daļa par pret atturās pieņemts, otrā daļa par pret atturās noraidīts. Pārbaudām, pārbaudām otro daļu 16. grozījuma otrā gaļa balsojam. Beidzam balsu. Pieņemts. 28 par. 17. par pret atturās pieņemts. 18. par pret atturās pieņemts. 19. par pret atturās noraidīts. 20. par pret, pret atturās pieņemts. 21. par pret atturās noraidīts. Pārbaudām 21. grozījumu lūdzu. Un sākam tātad balsot, balsojam. Un beidzam balsot. 31 pieņemts. 22 par pret atturās pieņemts. 24 par pret atturās pieņemts. 26. dalītais balsojums, pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret, pret atturās noraidīts. Pārbaudām otro daļu, lūdzu, 26. grozījums, otrā daļa, sākam balsot. Un joprojām varam turpināt balsot, un tagad beidzam balsot. Pieņēmts 27 par. Tagad eh, kompromiss gā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 atturās pieņemts. 44. par pret atturās pieņemts. 46. par pret atturās noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturās. Atvainojiet, tātad vēlreiz kompromiss I par pret atturās pieņemts. Tad ir kompromiss, ja par pret atturās pieņemts. 58. par pret atturās pieņemts. Noraidīts. 60. par pret atturās pieņemts. 61. par pret atturās noraidīts. 62. par pret atturās noraidīts. 64. pārbaudām 62. lūdzu. Balsojam. Sešdesmit otrais grozījums, sešdesmit otrais grozījums, kuru mēs pārbaudām, beidzam balsot noraidīts, 28 noraida. 64. par, pret, atturās pieņemts. 65. par pret atturās pieņemts. 67. par pret atturās pieņemts. 68. par pret atturās pieņemts. 69 par pret atturās noraidīts. 69. pārbaudām, balsojam.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 Tagad balsojam par visu likumdošanas priekšlikumu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 42 pār pieņemts. Tas nozīmē, ka mēs pārējām pie nākamā darba. Thank you to Mr. Paldies Kozas kungam. Nākamais ir eh, jaunatnes nodara eh, uzņēmē darījus veicināšanu, izmantojot izglītību un apmācību. Referente Jana Žitņanska. Kompromiss A, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss B otrajā lapusē, kas par pret atturas pieņemts. 47. grozījums dalīts balsojums pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas, noraidīts. 48. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss C, kas par, pret, atturas, pieņemts. Compromise D. 59. kas par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 59. grozījumu. And, uh, the vote is... Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais kompromiss D par pret atturas pieņemts. 61. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss G par pret atturas pieņemts. 64. grozījums par pret atturas pieņemts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. Nākamā lapuse. Kompromiss F, kas par pret atturas pieņemts. Nākamais astotā lapa H kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums 104 par pret atturas pieņemts. 105 par pret atturas pieņemts. 106 par pret atturas pieņemts.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 Kompromiss I. In... Kas par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss J par pret atturas pieņemts. Grozījums astotais par pret atturas, vienpadsmitais par pret atturas pieņemts, divpadsmitais par pret atturas pieņemts, trīspadsmitais par pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 13. Uh, Balsojam, beidzam balsot, pieņemts. Nākamais kompromiss kā par, pret, atturas, pieņemts. 20. grozījums par, pret atturas pieņemts. 21. dalīts balsojums divas daļas. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 22. grozījums par pret atturas pieņemts. 24. grozījums par pret atturas noraidīts, 26. 6. par, pret, atturas pieņemts, 27. par, pret, atturas pieņemts, 28. par, pret, atturas noraidīts. Un tagad kopīgais balsojums par atzinuma projektu, sākam balsot. And the vote is now. Beidzam balsot. Pieņemts 39 balsis par. Paldies Žitņānskas kundzei. Uh, then we'll go to uh, the draft opinion. Nākamais balsojums atzinuma projekts par vienas personas privātajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. A kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Un tas nozīmē, ka par pārējiem punktiem nav jābalso un uzreiz būs galīgais balsojums ar grozījumiem. Balsojums būs elektronisks par atzinumu projektu ar grozījumiem. Tagad ir galīgais balsojums par šo atzinumu. Tas ir atzinuma projekts par uzņēmumiem, kuros ir viens cilvēks, 35 balsis par, 14 pret. Ir balsojuma rezultāts. Nē, okay, thank you. Paldies Steinrukas kundzei par atzinuma projektu. We... Un nākamais, desmitais punkts darba kārtībā. Balsojuma sarakstā, Lopesa kunga balsojuma sarakstā ir izmaiņas. 33. grozījums, ko iesniedza Marija Irēna par to vairs nav jābal, jābalso, ja kompromiss ētiks, e ātiks pieņemts, tad par to nebūs jābalso. Balsosim par atzinuma grozījumu par Eiropas struktūru fondu un investīciju fondu un ekonomisko pārvaldi. A kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. grozījums par pret atturas pieņemts pieņemts. Pārbaudīsim 19. grozījumu, lūdzu. Sākam balsot. Beidzam. Beidzam balsot. Noraidīts. 30 balsis pret. 21. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 22. par pret atturas noraidīts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. Nākamais ir E kompromiss. Ceturtajā lapusē, kas par pret atturas pieņemts. F kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Grozījums numuru viens, kas par 43. kas par pret atturas pieņemts. Balsosim par atzinumu projektu ar grozījumiem. Galīgais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Now... Beidzam balsot. 43 balsis par, 8 pret. Atzinām, projekts ir pieņemts. Well, that was Līdz ar to elektroniskā balsošana ir beigusies. Es ceru, ka pulksten trijos mēs atkal visi tiksimies, jo mums būs ļoti interesantas debates un dialogs, eh, domu apmaiņa, viedokļu apmaiņa par uh, dalību valstīm, atsevišķām rekomendācijām dalību valstīm. Piedalīsies Dombrovska kungs, Moskovičī kungs un Taisenes kundze. Un šeit mēs Eh, to organizējam kopā ar vēl citu komiteju. Tiekamies trijos.